on oh. Angelis on the Schademoser report. Par Šaldemēzes ziņojumu produktu vispārējā drošība. Mr. De Angelis. Grazie, prezidente. Ringrazio l'onorevole Šadel. Paldies, priekšsēdētāji. No sirds pateicos eh, Šaldemozers kundzei par sagatavoto ziņojumu, kurš eh, papildus visam pievienā konkrēts pasākums tirgus uzraudzībai. Un kas eh, dod iespēju nodrošināt brīvu, drošu pārvietošanos Eiropas pilsoņiem. Tas ir ļoti labs ziņojums, lai varētu pabeigt vienoto tirgu un garantēt patērētāju drošību, veidot izsekojamības mehānismus visā e, izstrādājuma ceļa garumā tiek piedāvāti efektīvi pasākumi ar datubāzi, kas eh, pastiprina ar PEX sistēmu bīstamiem eh, produktiem no trešajām valstīm. Tāpat arī tiek izmantot labāk resursi, lai uzraudzības eh, lēmējas tāds varētu atsaukt no tirgus tās preces, kas rada bīstamus riskus. Un noslēgumā gribu sacīt, ka mums ir jābūt pārliecinātiem, ka Eiropas tirgu ir pieejami droši produkti un lai visvieglāk ievainojami patērētāji, bērni, vecāki cilvēki e, tiktu pasargāti. Nākošais runātājs, paldies priekšsēdētāji, pateicos. Mēs runājam šeit par patērētāju aizsardzību un pārtīku, un mēs ļoti bieži piemirstam, ka uh, Eh, ikdienā lietojamie produkti arī var apdraudēt mūsu dzīvību, tīpaši eh, tad, kad mēs runājam par bērniem. Mums ir nepieciešams garantēt nepārtrauktu uzraudzību un jākontrolē arī tirzniecība internetā. Mums ir jāparedz sadarbība starp nacionālām lēmē iestādēm, ražotājiem un kompetentām iestādēm, taču mums ir arī jāprot pakāpties atpakaļ un jādomā pār piemērotu definīciju bīstamām vielām. Mums ir jādomā pār pienācīgu dizainu un attiecīgu materiālu potenciālu izmantošanu. E, tāpat arī mums ir jādomā par bērniem, kas šos produktus izmanto. Priekšsēdētāji, šodien parlaments e, nobalsoja par e, ziņojumu par uh, produktu vispārējās drošības un tirgus uzraudzības direktīvu, kas ir liels solis uz priekšu patērētāju aizsardzībā. It īpaši gribu uzsvērt izstrādājumu izsekojamību visā tās eh, past, eh, eh, ceļa garumā. Un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi patērētāju drošībai, kuru mēs vēlamies uzlabot. Ir jādod iespēju patērētājiem zināt pilnīgi visus aspektus šī strādājuma sakarā, kas dod arī iespēju osvērt to, cik nozīmīgi ir tīrgus uzraudzība. Jaunās tehnoloģijas, eh, taiskaitā tekstīla izstrādājumu, jomai nozīmīgs, lai varētu cīnīties pret viltojumiem. Un ir tādējādi iespēja rast optimālu risinājumu e, gara izcelsmes nosaukumiem Eiropas Savienība un ārpus tās. Tālāk Rivaldī kungs. Rivaldi ziņojums. Presidente, il voto favorevole. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pār Rivāzi ziņojumu. Kur ir izdarīts kopsavilkums pār jautājumiem saistībā ar gripu H1N1 un kas būtu jādara, ja šāds eh, sanitārs izaicinājums iestājas nākotnē. Un kā eh, tādējādi mums šodien bija ļoti pozitīvs ziņojums kas dod iespēju labāk sadarboties dalību valstu un Eiropas Savienības veselības uzraudzības struktūram, lai varētu labāk harmonizēt un līdzsvarot pasākumus. Ir dažādi pasākumi paredzēti valstu līmenī, tāpat arī ir nepieciešams veidot uzticības eh, saiknes ar mēdījiem, kuri uh, Eh, publicēt šos pasākumus. Matijas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs zinām, kas notika ar šo gripu H1N1. Es eh, domāju, jūs varbūt atcerēsieties, kā visa šīs problēmas iesākās un reakcija bija neproporcionāla problēmas patiesajam apjomam. Tāpēc ziņojums, šo, kas šodien ir pieņemts, ir ļoti nozīmīgs, un mēs nedrīkstam nākotnē atkrātot tādas pašas kļūdas kā pagātnē. Mums ir jāzina, kurš pieņēma lēmumus, kā radās šis jautājums, un kurš izlēma eh, par šādu notikumu attīstību. Tāpat arī mums ir jādomā par tām, eh, kā kādas reakcijas tika saņemtas no valstīm, kādas bija atbildes bez caurskatāmības un kādas šaubas palika, jo mums ir nepieciešama garantija par to, ka nebija nekādas atkāpes no eh, paredzētā šajās sarunās par eh, eh, gribu. Es piekrītu, ka visi apdraudējumi sabiedrības veselībai ir jānovērš, bet to nedrīkst darīt bezatbildīgā veidā. Klučakovs. Paldies, priekšsēdētāji. Ir nepieciešams īstenot pienācīgo kontroli. Un tās trūkumā mēs varam nonākt krīzes situācijā, tāds bija arī secinājums šīs gripas sakarā. Iepriekšējais uh, SAU direktors sacīja, ka nekad agrāk eh, vakcīna netika ieviesta tirgu bez pienācīgas informācijas un datiem, un tas rada jautājumus par pievienotām vielām un vakcinēt, vakcīnu drošumu kopumā. Mums ir nepieciešama lielāka skaidrība par lēmumiem, kas attiecas uz cilvēku veselību. Polija neraugoties uz sabiedrības spiedienu veselības aizsardzības ministrs izlēma neiepirkt vakcīnu. Protams, jūs varat Uh, uh, uzdot jautājumu, kāds stress līmenis bija tiem, kuri saņēma nepareizi informāciju par saslimšanas draudiem. Un es domāju, ka rūpīgi lēmumu, izsvērt lēmumu ir jāpieņem visos gadījumos. Vakcīnas ir domātas, lai mūs aizsargātu un nevis apdraudētu eh, mūsu dzīves. Mums bija ļoti ilgs balsojums, vēl ir 50 skaidrojumi, arī es vēlos doties pusdienās tāpat kā jūs un tūki, tāpēc pieturieties pie runas laika. Levalīni ziņojums, Antimoro. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšsētājs kundze. Līdz šim rekomendācijas, ko pieņem zivsaimniecību komiteja, ir iekļautas provizoriski tikai Eiropas tiesību aktos un īgadu regulās par zivsaimniecības attiecībā uz aizsardzību, zivju produktu mārketingu un tam līdzīgi. Un ir nepieciešams labāks juridiskais instruments, lai šos pasākumu var īstenot pastāvīgi. Tādēļ ir svarīgi, lai būtu viens vienots uh, likumdošanas akts, kurā varētu pievienot turpmākos rekomendāciju projektus. Un tieši to mēs izdarījām šodien, un tas būs ļoti būtisks uh, solis uz priekšu šīs sistēmas vienkāršošanai. Līgumslēdzēju pusēm ir pienākums nodrošināt, lai pilnībā tiktu īstenoti pasākumu, kur, kuriem tika panākta vienošanās, un laicīga pārnese ir vajadzīga, lai šie startautiskie noteikumi būtu tieši pie attiecināmi uz uh, organizācijām ES. Paldies, Gribāčika kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu grupa atbalstīja šo ziņojumu, jo mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs mūsu kopējai zivsamniecības politikai, ņemot vērā pārmaiņas, kas mūs visus sagaida. Svarīga ir tāda reģionalizācija un pakāpeniski šīs politikas izveida balstoties uz reģionalizācijas principu. Mēs par šo izgāsto lomu jautājumu jau ļoti daudz esam runājuši, un uh, Turpmāk mums jābalstās uz reģionalizācijas principu. Paldies, Kamāla kungs, lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Ja paraugamies uz mūsu kopējo nolīgumu vēsturi par, piemēram, zivsaimniecību, tad rezultāts ir pilnīgi skaidrs. Dažās jomās tas ir palielinājis produkciju un cenas, bet mēs redzam arī zivju noplicināšanos un lomu izgāšanas problēmu un ir skaidrs, ka šī sistēma ir izgāzusies, ir pēdējais laiks atzīt, ka labākais ceļš uz priekšu ir izmantot sistēmu, kas balstās uz īpašumtiesībām un caurskatāmām tiesībām nākamajām pauzēm, kurām ir interese nodrošināt resursus savām un vēl turpmākām paudzēm. Ja mēs varētu izmantot tiesiskumu un piemērot īpašumu tiesības zivsaimniecības politikā, tad būtu ilgspējīga zivsaimniecības politika ne tikai zivsaimniecībā Eiropas Savienībā, bet visā pasaulē, un tad nevajadzētu šādus nolīgumus. Paldies! Nākamais runājums, paldies priekšētāji. Katru dienu tūkstošiem tonu beigtu zivi tiek izgāstas pāri bortam vienkārši jūrā un tad tas viss piesārņo mūsu jūras dibenus, un, un tad viss šīs jūras kļūst diezgan nepatīkamas vietas. Un tagad, daudz gadus pēc šīs problēmas rašanās, komisija beidzot ir centusies kaut ko darīt, bet tik atras risinājums, ko komisija liek priekšā, rada citus nelabvēlīgas in iniciatīvas, var samazināt to, cik ilgi var pavadīt jūrā, var piespiest uh, kuģus uh, izgāzt visus lomus krastā, viss pilnībā, bet tas viss rada lielas grūtības. Un problēma galvenā ir tāda, ka sivsaimniecības politika ir kopīga politika. Nevienam šeit nav īpašumtiesību un nevienam nav līdz ar to pamudinājumu skatīties uz to kā atjaunojumu resursu. Mums jāskatās to, kā tas tiek risināts Is Islandē un citur, un jādod zvejniekiem iniciatīva, un vienīgais veids, kā to darīt, ir atjaunojot uh, valstu kontroli pār saviem ūdeņiem. Paldies! Tak, herr formand. Et stort flertal i parlamentet har <clears throat> endnu en gang vedtaget, at vi i det her hus skal gå ind. Paldies, priekšsēdētāji. Ar kā mums ir jāizsakās par labu finanšu transakciju nodoklim. Turbin nodoklis ir tas jocīgākais, ko vispār varētu pielāgot. Un tas nekad neīstenosies, citādi jau tas sen būtu izdarīts. Pirmoreiz, kad to piedāvāja, bija 70. gadu pats sākums. Un Tagad atkal ir izskanējis šāds priekšlikums, un jau ilgāku laiku mēs esam sapratuši, ka tā nav pārāk laba doma, un nav arī pārāk laba doma šo nodokli īstenot Eiropā, jo naudu var iegūt arī ārpus Eiropas, līdz ar to šāds nodoklis nebūs risinājums vispār nekam. Turbinkungs pats jau to apzinājās pirms pāris gadiem. Paldies, Mastela kungs, lūdzu. Priekšētāji, patreizējā ekonomikas un finanšu krīze ir parādījusi, kādi trūkumi ir mūsu uzraudzības sistēmā pār finanšu sistēmu. Finanšu krīze Eiropā ir pārvērtusies par budžeta krīzi, kuras dēļ ir izdarīts milzīgs spiediens no tirgus puses uz valsts obligācijām. Mēs esam raduši īstermiņa risinājumus un krīzes vidū mēs esam skaidri pateikuši, ka nepietiekama uzraudzība un valstu līdzekļu trūkums ir tieši saistītas lietas. Protams, izmaksas vēl ir jāprēķina, bet ir skaidrs, ka pasaulē un Eiropas Savienībai nav iespējas atļauties vēl vienu šādu krīzi, un mums ir jānovērš tādas iespējas un lai būtu integrēta pieeja, mums ir nepieciešami novatoriski mehānismi, kas varētu apturēt spekulācijas un koncentrētos uz galveno finanšu sektoru lomu. Un tādēļ mums ir nepieciešams pozitīvas pārmaiņas. Lūdzu atcerieties sev atvēlto laiku, saka priekšsētais. Nākamais runātājs. Es atbalstu globālu transakciju nodokli komisijai pēc iespējas ātrāk būtu jāveic pētījums par šāda nodokļa ietekmi un par to, vai to vispirms varētu īstenot Eiropas līmenī un pēc ietekmes izvērtējuma veikšanas varētu arī pieņemt uh, lēmums Eiropas līmenī. Londonā, izmantojot papildus nodokļus, tiek iegūti 7 miljoni katru gadu. Varbūt tas nav tāds pats nodoklis, par ko mēs runājam šeit, bet uh, skatoties uz rezultātiem un radīto ietekmi Londonā, tas viss liek mums domāt ļoti pozitīvi, un tādēļ komisijai būs pēc iespējas ātrāk jāveic pētījums un jāpieņem attiecīgie lēmumi. Antinakci kungs, lūdzu, vienu minūtu. Priekšēdētāji. Ekonomiskā krīze, kas skar Eiropu pēdējo gadu gaitā, ir izgaismojis mūsu sistēmas trūkumus. Mums ir jārod jauni instrumenti, kas var ierobežot spekulācijas un nodrošināt finanšu sektoram veiksmīgu darbību. Mums jāatbalsta ilgtermiņa investīcijas, jānodrošina godīga slodzes sadals starp galvenajiem finanšu spēlētājiem. Tādējādi mēs radīsim jaunus papildus resursus, lai risinātu grūtības Eiropā un visā pasaulē, piemēram, klimata pārmaiņas un tos mērķus, kas nosprausta Eiropa 2020 stratēģijā. Bet eh, es domāju, ka lielāka vērība tiks pievērsta valsts kontrolēji un par to, kā ir caurskatāmīga novatoriskām finansējuma sistēmām. Karona kungs, lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Manuprāt, šī ziņojuma pieņemšana ir kā liels solis uz priekšu iepretīm ekonomiskai un fiskālai politikai Eiropā, kas ir līdzsvarotāka un spēcīgāka. Manuprāt, visiem ir pilnīgi skaidrs, ka mums šīs jautājums ir steidzami jārisina, lai pārliecinātos, ka ir koordinācija starp visām 27 dalībvalstīm. Un jānodrošina pietiekami ekonomikas instrumenti, kas mums ļautu pārvaldīt finanšu jomu, nevis tikai ciest no tās radītajām sekām. Tādēļ priekšlikums par finanšu transakciju nodokli ir pētīts ļoti rūpīgi šajās diskusijās. Un fakts ir tāds, ka Eiropas parlaments to ir atbalstījis ar pozitīvu balsojumu, un tas ir ļoti būtisks solis beidzot mēs neesam vienkārši visu skatījuši no malas, mēs esam paši iesaistījušies un ceram, ka padomi un eh, pārējās struktūras arī iesaistīsies. Priekšsēdētāji, paldies! Ekonomiskā krīze parāda to, kāda ir trūkumi kontrolas sistēmā un finanšu sistēmas uzraudzībā ir jārīkojas ar jaunajiem instrumentiem, ar jaunajām fiskālajām politikām. Tas ir jādara pilnīgi noteikti. Finanšu sistēmā ir spekulatīvas transakcijas un eh, ir pilnīgi absurds, ka šī nozara netiek pakļauta savu veidu nodoklim. Ir nepieciešama eh, terapija šajā sakarā un ir jākoriģē situācija ar finanšu transakcijas nodokli. Tāpēc es balsoju par šo ziņu un par E, enerģijas politiku, par vīdes aizsardzības politiku. Eiropa ir e, pirmbrīdniekos pasaules līmenī, un tai ir jābūt arī par modeli citām valstīm Eiropas, e, Eiropas Savienības. Es domāju, ka tas ir jāņem vērā, tas attiec arī uz finanšu sistēmu. Es ceru, ka komisija rīkosies maksimāli drīz un nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumu, kas atbildīs pilsoņu gaidām uz kuriem gulstas krīzes nasta. Nova... Eh, priekšsēdētāji, jauna nodokļa ieviešana vienmēr ir ļoti rūpīgi izsverams pasākums. Eh, tas varētu no vienas puses mazināt negatīvo iemekli un riskus, no otras puses tas varētu radīt sagrozījums un izkropļojums Eiropas finanšu tirgū. Un, um, ja notiek spekulācijas, kuras ir jāpliek ar nodokli, esam pārliecināti, ka ir jāizsver visi par un pret. E, šis nodoklis ir ļoti rūpīgi jāizpēta, lai tas radītu vēlamo efektu, nekavējot e, bagātības radīšanai. Eiropas Savienība nedrīkst rīkoties izolētā veidā, pretējā gadījumā tā zaudētu savu konkurētspēju un tā nebūtu nekādu instrumentu, lai izdarītu spiedienu uz citiem pasaules mēroga spēlētājiem. Esmu pār uh, nodokli, bet ja, ar nosacījumu, ka tas ir pasaules līmenī. Grazie, prezidente. E... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs pieņēmām ar ļoti lielu gandarījumu šo podimāta ziņojumu Itālijas delegācijai. Eh, liberāļu grupai tas bija ārkārtīgi liels gandarījums, jo parlaments tādā veidā apliecina, ka tas Eh, prot strādāt un atgriezties pie jau sacītā. Piemēram, Bērasa ziņojumā mēs izteicāmies pār atbalstu nodokļiem finanšu transakcijām. Šodien mēs konkrētāk par to runājam un tāpēc mēs ļoti labvēlīgi uzņemam šo pozitīvo balsojumu. Šis nodoklis dos iespēju rast finansējumu, kas dos eh, iespēju reālo ekonomikai rieģēt uz tūkstošgadas mērķiem, eh, izpētē, infrastruktūru, eh, vides aizsardzības projektiem un arī palīdzēs atvesļot mūsu ražošanas sistēmu. Kā Malkungs? Finanses krīze. Protams, mums jāgūst mācība Mums, piemēram, ir jāiemācās saprast, ka slikta regulācija rada problēmas. Amerikā valdība aicināja bankas aizdot naudu patērētājiem. Bet no tā sākās faktiski krīze, un sekas joprojām ir redzams. Mums jādomā par sekām. Mēs nevaram drukāt naudu, mēs nevaram nospiest procentu likmes pārāk zems, neatzīstot to, ka naudai ir liela vērtība, kā austriešu ekonomists ir teicis, ka šādus lēmumus pieņemot tirgus, pieņem savus lēmumus un mēs visi zaudējam. Un mums jāmācās arī tas, ka bankas nevar, bankas nevar veidot tik lielas, ka mēs nevaram atļauties, ka tās bankrotē. Kas notiks ar šo nodokli? Bankas teiks, mēs varam turpināt darboties kā līdz šim, Mēs sabruksim, bet kāds mūs izglābs? Mums ir jāmācās no krīzēm. Paldies! Jakalīno kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tiesības um, uz Eiropas pilsonību vēl nav garantētas, un tas izpaužas ar esošām nevienlīdzībām starp dalībvalstīm. Nav tiesību uz veselības aizsardzību, kas eh, eh, varētu tikt īstenots, eh, teiksim, Bulgārijā, Rumānijā, salīdzinām ar citām valstīm. Visi šie sarežģītie elementi tomēr var būt ļoti nozīmīgi. Šodien, kad mēs atzīmējam sieviešu dienas, simt, simts gadi piekļuve veselības aizsardzībai var būt vēl sarežģītāk, ja tīpaši sievietēm. Ir nepieciešams vairāk informācijas, preventīvo darbu, ir nepieciešams arī rehabilitēt tādus dzīvesveidus, kas ir labāk pielāgoti, kas nav atkarīgi no tabakas alkoholismu, ir nepieciešama kohēzijas politika, kas ir reāla un kas vairāk ņem vērā veselības aizsardzības jautājumu. Paldies! Pirmkārt, ir jādomā pār veselības aizsardzību un šīs veselības saglabāšanu. Ir nepieciešama laba sistēma visās valstīs. Tāpat ir jādomā par veselīgu uzturu, sportu, kas ietilpst vispārīgā eh, izglītošanā. Eiropai ir jādod iespēja mm, gūt informāciju par izglītošanos veselības eh, ziņā. Tomēr, neraugoties uz daudziem punktiem, eh, pozitīviem, es balsoju pret šo ziņojumu. Esmu pret 25., 26., 7. jautājumu, morāliem jautājumiem, ētikas jautājumiem attiecībā uz eh, grūtniecību, grūtniecības pārtraukšanu, ģenētisko politiku. Piemēram, dokumentā tika runāts par prezervatīviem tajā pašā teikumā, kur ir runa pār grūtniecības pārtraukšanu, un to kristīgā Eiropa nevar atļauties. Tā Kulskungs nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Ir tiesa, ka veselības aizsardzības atšķirības ir lielas starp dalībvalstīm. Tradīcijas ir atšķirīgas, prakses ir atšķirīgas, un tad, kad mēs domājam par nākotni un vēlamies šīs atšķirības mazināt Eiropas Savienībā, tad mēs apzināmies, ka ir nepieciešams labāk izglītība, vairāk eh, apmācības un arī mums ir jāapzinās tas, kā veselība ietekmē ekonomikas un sociālos faktorus, tie ir pieminēti šajā ziņo, ziņojumā. Taču es pats uzskatu, ka koncentrēties uz piekļuvu veselības aizsardzības pakalpojumiem, eh, Tāpat arī pareizs uzturs un fiziskie vingrinājumi ir ļoti nozīmīgi faktori, ja mēs vēlamies veidot labāku Eiropu. Mums ir jāapmainās ar vislabākajām praksēm. Es nebalsoju par šo ziņojumu, jo tā ir iekļautas lietas, kuras neietilpst ziņojuma eh, eh, izpratnē. Tāpēc mums paldies nākošais runātājs eh, Kamals. Thank you very much, uh, Mr. President. Paldies. Man visvairāk pēdējo divu gadu laikā uztrauc, runājot par nodokļiem starptautiskā līmenī, uzbrukums tādām valstīm kā Kaimanu salas. Ko viņi ir darījuši? Viņi faktiski ir ņēmuši vērā visu to, ko mēs viņiem esam teikuši Mēs visu laiku viņiem sakiem, ka viņiem jādiversificē, jāiet prom no cukuru un banāniem, jānodarbojas ar labākām darbībām, ar servisu industriju. Kaimanu sals to ir izdarījuši, un tagad 40% ir finanses servis pakalpojumi. Jo ti, viņi ir nevis izvairās no nodokļu maksāšanas, bet viņi ir neitrāli, viņi nedubulto un netrīskāršo savus uh, Uh, nodokļus, bet ko tad dara hipokritis, hipo, um, uh, liekolīgā Eiropa? Tā tagad vēršas pret kaimanu salām uzbruktām par to, ka tās it kā sacenšas ar Eiropu. Tas ir īsts imperialisms. Paldies! Diver kungs. Priekšsēdētāji kungs. Aif, man ir grūti atbalstīt Čalīs kungas ziņojumu. Viņas sāk par globālu nodokli 880 miljārdu dolāru fondu aiziet no jaunatīstības valstīm dažādā legālā un nelegālā veidā un tiek noguldīts rietumu bankās. Mēs savukārt 60, 70 miljārdus mūsu nodokļu maksātāju noguldām šajās valstīs dažādos projektos. Ja šie 880 miljārdi, kas aizbēg no jaunatīstības valstīm, paliktu tajās, lai attīstītu pašas valstis, cik daudz labāk būtu situācija, tās attīstītākas straujāk. Tur būtu daudz labāk komercprakse. Viss. Papastankas ziņojums. Pēc laikā, kad mums ir jāreformē savu lauksainiecības politika, palīdzība tirdzniecībai ir galvenais jautājums. Un šie pasākumi var ietekmēt starp reģionālo un divpusējo sakars. Tie nekad nav statiski. Viss mainās. Regulatorā dažādība, tirdzniecības konflikti traucē mūsu politikai lauksaimniecība nav tikai ekonomiska darbība. Tā sniedz drošību, taču tagad ir jāņem vērā komerc aspekti. Tirdzniecības politikai ir ārkārtīgi svarīga loma mūsu mērķu sasniegšanā. Kalinovski. Paldies! priekšsēdētāja kungs. Mūsu politikas prioritāte ir drošība, un tāpēc ir vajadzīgas starptautiskās tirniecības proporcijas, godīga konkurence Eiropas ražotājiem ir jāuztur ļoti augsti standarti kvalitātes ziņā. Eiropas Savienība no otras puses gandrīz nekontrolē ražotājs no trešajām valstīm, no kurienes mēs importējam lielus pārtikas daudzums. Šādi līgumi nav godīgi, netaisnīgi tie ir, es pat teiktu, mūsu fermeriem un mūsu patērētājiem. Tas ir jāmaina un tas ir jādara ātri. Nikolson kungs. Paldies! Pirmkārt gribētu teikt, ka balsoju pār šo ziņojumu, jo problēmas Eiropas Savienībā, lauksaimniecībā ir saistīts ar tirdzniecību. Gribu teikt ļoti skaidri, ka lauksaimniecības sektoru nevajadzētu ziedot, lai uzlabotu attīstības, piemēram, ar Merkosūru Diemžēl tieši tas, kas notiek, liekas, ka Eiropas lauksaimniecību var izmantot kā tādu kaulēšanās objektu, lai risinātu citas problēmas. Sevišķi tas attiecās uz lielopu audzēšanu. Nevajag izmantot šādus standartus. Importiem ir jāatbilst tam pašam līmenim kā mūsu ražotāji. Protams, mēs esam atbildīgi par pārtiks drošību mūsu patērētāju priekšā. Komisijas attieksme pret parlamentu šai ziņā ir nepieņemama. Mēs tiekam turēti tumsā un mēs nezinām, kas tur tiek lemts. Muskardīni. Viņas nav. Zipa kungs. Paldies! Papastankas ziņojumā ir labi secinājumi. Eiropas Savienība veido dažādas sarunas ar dažādiem blokiem. Lauksaimniecības produkti ir, protams, ļoti svarīgi, runājot par Eiropas Savienības tirku. Četros gados cukura eksportētāji, mēs esam pārvērtējušies par importētāju. Importējam šos produktus no daudzām jaunatīstības valstīs mūsu tirgos. Produktus, kurus ražo citiem standartiem atbilstoši kā pie mums, un tas mums daudz maksā. Un mūsu Fermeriem tas ir daudz ko maksājis. Mums ir vienotā lauksaimniecības politika, kopējā politika, kas tiek budžeta sekta, un mums nevajag savu politiku. Mums ir nepieciešams sinerģija starp KDP un mūsu tirdzniecību. Takula. Priekšsēdētāji kungs, daži vārdi par šo ziņojumu. Tas ir ļoti aptverošs, sniedz labu ainu par to, kā Eiropas Savienības lauksaimniecības un tirzniecības politika kopā ko mēģina panākt, kādā veidā tiek veidota politika Lauksaimniecība ir svarīga ekonomikas daļa, un tā, par to mēs vienmēr runājam. Taču būtu labi atcerēties šajā kontekstā, kad, kad mēs importējam daudz pārtikas, ētiskie principi arī jāņem vērā, piemēram, pārtikas tīrība Atcerēsimies, ka lauksaimnieciskā ražošana mūsu kontinentā ir vienmēr ir svarīga. Somijā mēs ražojam tīru produktu, un šie standarti būtu jāizmanto arī runājot par politiku kopumā. Paldies, priekšsētāji! Es balsoju par šo ziņojumu un vēlos apsveikt referentu. Un man ir liels prieks redzēt, ka Eiropas parlaments ir atbalsts, sniedzis atbalsts ar lielu vairākumu šim dokumentam. Līdz ar to mēs norādām, ka mēs atbalstām lauksaimniecības produktu nekaitīgumu, jo to apdraud nosacījums starptautiskajā tirzniecībā. Un ir ļoti spēcīgs lobijs Eiropas Savienībā, kas cenšas panākt, lai pārtiks ražošanas apjoma Eiropā mazinātos un mēs importētu šos produktus no citām valstīm. Mēs to redzējām, piemēram, notiekam cukuru tirgus reformas laikā. Mums ir jācīnās par šo lobiju, jo mums ir jāuzrauga ka Eiropai ir pietiekami daudz uh, pārtikas pieejams no pašu ražotājiem. Mēs dzīvojam laikos, kad pārtikas pieprasījums laiku pieaug, un tā kā mēs tā kā zāģējam zarus, kur paši sēžam. Konkurences principiem balstīta eh, tirzniecība ar lauksaimniecības precēm ir viens no būtiskākajiem ekonomiskās attīstības virzītājspēkiem jaunatīstības valstīs. Tā ir arī nepieciešama, lai mazinātu nabadzību un novērstu pārtikas krīzes no lauksaimniecības ir atkarīgi plaši eiropas reģioni un valstis īpaši jaunākās dalībvalstis. to lauksaimniecība saņem ievērojami zemākus tiešos maksājumus nekā vecāko dalībvalstu pārstāvji. turklāt arī šiem reģioniem ir jākonkurē ar latīņamerikas ražotājiem kuriem nav jāievēro tikpat stingri kvalitātes standarti uz kuriem attiecas samazināti muitas tarifi šāda situācija ievērojami samazina mūsu lauksaimnieku konkurētspēju un peļņu tādēļ esmu atbalstījusi šo ziņojumu jo tas iestājas par eiropas savienības tirdzniecības politikas pārskatīšanu regulāru izvērtējumu vienotu standartu piemērošanu un trešo valstu lauksaimniecības produktiem kā arī tirgus atvēršanu ārvalstu lauksaimniecības produkcijai vienīgi tad ja mūsu lauksaimniekiem tiek izmaksātas kompensācijas par zaudējumiem ko radītu palielināts trešo valstu lauksaimniecības produktu imports. paldies! Kamal kungam, paldies priekšētāji! runājot ar saviem draugiem citās pasaules valstīs un jautāju, kā mēs jums varētu palīdzēt cīnīties pret um, nabadzību jūsu valstī, viņi bieži saka, ne jau palīdzība mums vajadzīga, ir vajadzīgs, lai jūs palīdzat mūsu uzņēmējiem, lai radītu pārticību uz vietas un varētu tirgoties Eiropas Savienībā, ja jūs atklātu savus tirgus. Lielākā problēma šeit ir tāda, ka mums ir KLP, ASV, ir visādas subsīdijas arī savā sistēmā. Un, lai gan mēs te runājam pat kā to tirsniecību, bet mēs esam liekulīgi, jo mēs liedzam citām valstīm ļoti labus produktus savā tirgu ievest. Tas uh, ir pielīdzināms sanitāriem, fitosanitāriem standartiem. Protams, mēs vēlamies labu pārtiku bet nedrīkst veidot tarifu barjeras jaunatīstības valstīm. Pēdējais laiks uzticēties patērētājiem. Ja pārtika ir nekaitīga, tad lai patērētājs izvēlās, vai viņš pirks pārtiku, kas audzēta šeit Eiropā vai citur. Un nevajag subsidizēt tādas industrijas Eiropā, kas peļņu nemaz nenes. Paldies! Hanan kungs, lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Eiropas KLP kopējā lauksamības politika ir tik ļoti daudz naudas zaudējis, ka ceturtai piemēru līdzīgi nav iespējams vispār atrast, un tā ir arī liekulīga un nemorāla. 50. gadu laikā Argentīnas vēstnieks ES bija jaunatīstības valsts pārstāvis, un viņš teica, ja jūs dodat subsidijas saviem lauksaimniekiem, mēs to saprotam, bet lūdzu nevajag vienlaicīgi uh, līdz ar to savu pārpalikumu tirgot mūsu tirgos. Eiropas Savienība neklausījās tad un arī kopš tā laika neko nav ņēmusi vērā. Un tad mums ir šis cauklis visu tikai ne ieročus, bet tagad ir visu tikai ne uh, fermas, jo šķiet, ka šīs subsīdijas vienai e, Eiropas nišai netiek nekādā veidā skartas. Bet skatieties, KLP ir pastāvējuši no 60. gadiem Eiropas Savienība šo politiku īsteno visilgāk. Un tas rada tikai negatīvas sekas. Dieva kungs, vienu minūtu, lūdzu. Parasti es pilnībā piekrīstu savam uh, draugam Hamalkungam, bet uh, šoreiz es uh, tomēr izteikšos citādāk pēc ilgām pārdomām es nonācu pie viedokļa, ka pārtiks pietiekamība ir ļoti svarīgs aspekts mūsu globālās iedzīvotāju skaitu pieaugumā, un Eiropai jānodrošina pašai sava pārtiks pietiekamība, tad pašpietiekamība, nevis pārprodukcija, kur mēs jaunatīstības valstīm pēc tam uzgāžam savus nevajadzīgos pārtiks produktus, bet pietiekamu uh, produkciju un tādēļ ir jāvirzās uz pašpietiekamību Eiropā, gan Āzijā, gan Āfrikā, gan ASV. Ja būs pašpietiekamība kā mērķis mūsu programmās, tad viss pārējais uh, būs saistīts ar starptautisko tirdzniecību. Pārtika tā nav rotaļlieta, ar to nevar tā jokoties. Tālāk Haislinga ziņojumu. Lūdzu. Jā, es balstoju par šo ziņojumu. Olbaltumvielas ir nepieciešamas, lai būtu veselīga dzīvnieku barība. Mums ir aktīvi jārīkojās, jānodrošina visas iespējas, jāatbalsta pētniecība, izstrāde, apmācības kursi lauksaimniekiem. Nedrīkst aizmirst arī ekonomiskā cikla principu, jāpārliecinās, ka mēs ņemam vērām kanibālismu aizliegumu un iespējamo dzīvnieku obaltumvielu izmantošanu dzīvnieku barībā. Jāpārliecinās, ka mēs ievērojam stingros noteikums attiecībā uz vidas aizsardzību. Uz doto brīdi obaltumvielas tiek iznīcināts tikai tādēļ, ka mēs tās pareizi nevaram pārvaldīt. Budačeski kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Man eh, ļoti žēl, ka sliktu grozījumu pieņemšanas dēļ Hoslinger kungs atsauca savu vārdu no šī ziņojuma, un arī mēs balsojam pret šiem grozījumiem. kur mēķis nebija pareizs, mēs uzstājām par to, ka ir jāaizsargā e- Eiropas bioloģiskā produkcija. Tas citādāk apdraudējis mūsu pārtiks pietiekamību un kvalitāti, un tādēļ es piekrītu ziņojumu autoram. Neģerčevas ziņojums Tianģelis kungam vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsētāji. No sākuma vēlos teikt paldies referentei par padarīto darbu, runājot par dzimumu līdztiesību darbu tirgu. Tas nav tikai tāds retorisks vingrinājums. Patiesībā sieviešu nodarbinātība Eiropā ir strateģiska lieta. To parāda arī dati, kāda ir mūsu rīcībā attiecībā uz sieviešu nodarbinātību. Ja skaitļi būtu tādi paši kā vīriešiem, tad būtu par 30% lielāks IKP. Patreizējā krīze nav iemesls, lai mēs virzītos atpakaļ. Mums ir jāvirzās uz priekšu, jāstrādā pie aktīvām politikām, sieviešu nodarbinātības uzlabošanai. Nodarbinātības politikām jābūt mērtiecīgām un jāsniedz iespēju novērtēt to, kā šī krīze ietekmē sievietes. Un tas arī būtu ar otru labumu, mēs varētu koncentrēties uz profesionālo apmācību un sieviešu uzņēmēju darbību kā daļu no šīs politikas. Un vēl viens jautājums, ko nedrīkst aizmirst, ir vardarbība pret sievietēm. Eiropā nepieciešama direktīva, kas ļaut mums cīnīties pret visu vardarbības izpausmu veidiem pret sievietēm. Paldies! Tak, formand. Når man øh, har lyttet til debatten om... Paldies, priekšsēdētāji. Klausoties eh, debates par kvotām uzņēmumiem eh, vai eh, uzņēmumiem, kas tiek kotēt biržā, Man ir tāda sajūta, ka tiek novilkts kaut kādas barjeras. Esmu pret likumdošanā noteiktām kvotām. Tas ir ļoti slikti gan uzņēmumiem, gan arī kvalificētai, kompetētai sievietei, kura uzreiz tiks eh, jutīsies kā marginalizētā atrodoties uzņēmuma padomē. Vajadzētu piedāvāt kaut ko praktiskāku, eh, norādot, ka, piemēram, biržā kvotēti uzņēmumi ir jānosprauž mērķi. E, tas būtu noderīgi sievietēm, tas būtu noderīgi uzņēmumiem. Ja, e, tās, ja šie uzņēmumi nospraustu paši savus mērķus, tas būtu noderīgi visiem, un mums vajadzētu būt uh, pragmatiskiem aizstāvot gan uzņēmumu, gan sieviešu tiesības. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pār. Um, Eh, līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem. Un arī par ziņojumu, kas attiecās uz cīņu pret sieviešu nabadzību. Mums ir nepieciešams eh, uzlabot piekļuvi darba, tirgumu, izglītībai un ir jāpieliek eh, vēl lieli pūliņi šo mērķu sasniegšanai. Taču Pat, ja izglītības līmenis ir pieaudzis un ir eh, vairāk universitāšu beidzēju sieviešu vidū nekā vīriešu vidū, ļoti bieži tās ir ar um, mazāk atbildīgiem posteņiem nekā vīrieši. Bez tam eh, ļoti bieži nākas izvēlēties eh, nepilna laika eh, darbu, lai varētu nodarboties ar bērnu audzināšanu. Atbalstīsim feministu asociācijas un eh, lai varētu sievietes gūt līdzkas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es atbalstīju šo rezolūciju kas izvērtē 2010. gadu līdztiesības ietvaros. Šīs rezolūcijas teksts atbalsta daudzos aspektos līdztiesības, taču tajā pašā laikā atbalsta abortu, un e, tas ir ļoti asā kontrastā ar apvienoto nāciju rezolūcijām, kur ir norādīts, ka aborti nekad netrīkst tikt izmantoti dzimstības regulēšanai es domāju, ka parlamenta rezolūcija ne tikai pārkāpja eh, parlamenta kompetences, bet ir arī ignori, ignorē tiesības uz dzīvību. Turklāt šis signāls ir satraucošs un es aicinu Nacionālās asociācijas un organizācijas protestēt eh, parlamenta deputātu līmenī. Nākošais Takola. Arvoisām. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi tas, ka Eiropas parlaments diskutē par līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem ne tikai šodien, mums ir jārunā par to vienmēr, un ir svarīgi atcerēties to, ka mēs esam radīti kā vīrieši un sievietes. Tas ir bagātinošs faktors, bet tas nenozīmē, ka sievietes ir vājākas mēs esam izveidoti līdztiesīgi, un tāpēc mums ir jāvar dzīvot līdztiesīgā Eiropā. Tas nozīmē arī darba tirgu ir jāsņem līdztiesīgi izturēšanās. Situācija līdz šim ir tāda, ka sievietes ir vājākā pozīcijā attiecībā uz atalgojumu un citiem faktoriem. Un tā tam ne, nevajadzētu būt. Mums ir jānodrošina tas, ka līdztiesība tiek īstenot. Par kvotām mums ir nepieciešams kvotas, līdz mēs pieņemsim domāšanas veidu, kurā e e līdztiesība ir regalitāte. Bilbao kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs apstiprinājām vēl vienu iniciatīvu lai varētu no darbiem iet, vārdiem iet pie darbiem. Neraugoties uz visu pastāv eh, nevienlīdzību, pēdējo gadu eh, gaitā ir saņemtas labāki rezultāti, un, eh, taiskaitā universitātēs, bet, bet diskriminācija turpinās. It īpaši imigrācija dubultē diskriminācijai pakļautas ir imigra, imigrantu sievietes. Mēs esam uzklausījuši daudz deklarācijas, bet nerādām paši piemēru. Pietiek Uh, palūkoties priekšsēdētāju komisijā, rotējušais prezidentūrās, parlamenta priekšsēdētāju, revīzija palātā, centrālajā bankā, uh, kur, piemēram, uh, nav nevienas sievietes direktora padomē, vai daudz, vai parlamentārēs grupās šeit pat parlamentā. Valdošajos amatos vēl aizvien ir vīrieši izteikti. Tāpēc es atbalstu šo iniciatīvu, ka mums ir jāpārvērt no vārdiem pie darbiem. Vaideri nākošais runātājs. Lai gan stāvoklis sieviešu tiesību jomā ir uzlabojies, tomēr vēlos norādīt uz vismaz trim aspektiem. Pirmkārt, darba samaksas jomā atšķirības joprojām ir ievērojamas un krīzes laikā šīs atšķirības ir pieaugušas jo esam izvēlējušies atbalstīt bankas nevis skolas bērndārzus kur pārsvarā strādā sievietes. otrkārt eiropas savienībā kur dzimstība jau tā ir zema īpaši jaunajās dalībvalstīs atbalsts sievietēm topošajām un jaunajām māmiņām ir nepietiekams vērojama arī diskriminācija darba tirgū treškārt politikā kur ideālā attiecība starp vīriešiem un sievietēm būtu piecdesmit pret piecdesmit joprojām sieviešu dalība ir krietni zemāka. tas pats ir vērojams attiecībā uz vadošajiem amatiem. uzskatu ka ziņojums šis mūsu ziņojums ir nepietiekams lai dotu jaunu impulsu šo problēmu risināšanai. äänestin mietinnön puolesta ja äänestin myös. Jätenmaki nākošais eh, runātājs. Paldies, priekšsēdētājs balsoja par šo ziņu un par kvotām. Es vēlos pateikties komisārai Redingai par eh, to, ka viņa draudēja veikt darbības, ja gada laikā mēs uzņēmumu uh, neredzēsim vairāk sieviešu. Patiesībā Ko, komisāri tikai pielieto līgumu un direktīvu tekstus, kuros norādīts, ka uh, vīrieši un sievietes ir eh, līdztiesīgi. Es saprotu, ka kvotas neatspūguļo patiesu demokrātiju, bet ne šajā pašreizajā situācijā. Somijā municipālajā līmenī kvotas tika ieviest pirms 10-15 gadiem, bija daudz pretestības, tika uzskatīts, ka tās nav labas sievietēm un ka mums nav pietiekamis daudz sieviešu, lai šos postiņus aizpildītu. Šobrīd pietiekam daudz sievietes ir atrastas, un prakse rāda, ka municipālajā līmenī šis kods ir noderīgs. Hādenkungs. Paldies, ka jūs paņēmāt šo vadību sēdzi. Nesenais lēmums, kas varbūt nerada diskrimināciju pēc dzimumu vai skatoties uz atšķirībām mūža ilgumā, bet tas ir tik kļūdains, tik daudzās lietās, ka ir grūti pat saprast, kurš to skatīt. Uh, Būs pirmkārt lielākas izmaksas, būs ir maza, saka, jurisprudence, nav viss skaidrs, kurš par ko šeit lems, un treškārt sliktā ticība. Tad, kad tika pieņemts šāds direktīvs, tad bija skaidrs, ka šādas atšķirības joprojām būs pamatojums, un tālāk par tiesu aktivitāti, un tiesneši paši savās rokās ņem un skata, ko, kā viņiem prāt visam būtu jābūt. Un tālāk par, ja vēlties piedāvāt nosacījumus, tad savus uz pieņemt, bet ne jau valstī tad ir tie jāsaido pēc saviem ieskatiem. Un kā tas vispār saistīts ar Eiropas Savienību? Protams, katra valsts var nospraust noteikumus par dzimumu līdztiesību. Priekšētāji kungs, ties, kurai savu misiju, tas ir jau draudz, tādēļ lūdzu mainiet kaut ko šajā sistēmā. Περνάμε τώρα στην έκθεση Plum. Par Plum ziņoja Antiņoci kungā vārds. Signor Presidente, kur... Paldies, priekšsētāji. Sieviešu nabadzības smagie apstākļi ir labi apzināti un ir skaidrs, ka šai problēmā jau ir senas sekas. Tas nav vienkārši ekonomikas krīzes rezultāts. Tādēļ es balsoju par plānu ziņojumu, pārliecināts par to, ka ir nepieciešams Eiropas un valsts līmenī saglabāt apņemšanos, virzīties uz priekšu, panākt progresu un dzimumu līdztiesību. Manuprāt, uh, pasākumi, kas iekļaut šajā ziņojumā, nodrošinās liederīgu, nepilnīgu atbalstu, bet joprojām tas būs labs solis uz priekšu, lai īstenotu Eiropas paktu par dzimumu līdztiesību, kur Eiropas padomu pieņēma. Dalībvalstu atbalsts konkrētām programmām noteikti palīdzējis iekļaut un iesaistīt sievietes darba tirgū, jo projām ir svarīgi, lai šīs programmas būtu koordinētas ne tikai valsts un Eiropas līmenī, bet arī rast veidus, kā sadarboties ar partneriem ārpus Eiropas Savienības. Paldies! Bilbao kundze lūdzu. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Sieviete vienmēr ir veikusi neredzamo darbu mājās Eh, ko nevar izvērtēt, noslēgt līgumus. Mēs to nesam vērtējuši tagad, mēs esam to eh, iekļauts darba tirgu, bet pastāv nabadzības risks. Eh, un tas vēl aizvien atsāk izpaužu šajā krīzes situācijā. Mūsu pienākums ir iznīcināt sieviešu nabadzību, tāpēc es balsoju par eh, šiem pasākumiem, lai varētu eh, mazināt atalgojumu atšķirību vīriešiem un sievietēm. Mums ir jādomā par aktīvās nodarbinātības iespējām un dažādiem citiem sociāliem pasākumiem, īpaši ņemot vērā tā, eh, sievietes, kas ir vecāka gada gājuma un arī pašām vajadzībām. Un darba tirgu mēs tādā veidā mums jādomā, kā mēs varam samazināt atalgojumu atšķirību un kādā veidā tas atspoguļotos uz IKP pieaugumu, kā jau to parāda daudz pētījumi. Šis ir eh, tiesiskam jautājums, kā arī iespēja konkurētspēja Eiropā. Paldies! Ευχαριστώ κύριε συνάδελφοι. Η συνεδρία διακόπτεται ως τις 3. Paldies! Tagad būs pārtraukums līdz pulksten trījiem. Paldies!